Uh, lūdzu uh, balsojiet par manu ziņojumu un noraidiet grozījumus. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad diskusija ir pabeigta. Un balsošana notiek šodien, kad pabeigsim diskutēt par citiem jautājumiem. Nākamais darba kārtības jautājums ir komisijas paziņojums par sarunu gaitu par aktu. Lūdzu. Da, az was adopted. Un darba kārtībā nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra šī debatē, bet ja ir kādi iebildumi, es piedāvāju sekojušo, ja runātāji ievēros sev atvēlto laiku un, un beigās vēl laiks paliks pāri, tad es uh, ļaušu izteikties pārējiem, kas vēlas izteikties brīvā procedūra ietvar, mikrofona procedūras ietvaros. Un komisijas vārdā dod vārdu Degukta kungam. Paldies, priekšsētāji, cienījamie deputāti, un paldies, ka jūs man dodat iespēju runāt par pārunām par aktu. Šajā ziņā vēlos atgādināt šo pārunu kontekstu. Akta ir līgums, kas būs ļoti svarīgs, lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju un darba vietas globālajā tirgumā ja mēs vēlamies saglabāt savu konkurētspēju, mums jāpaļaujas uz inovācijām, radošumu un zīmolu ekskluzivitāti. Dažas no mūsu priekšrocībām globālajā tirgu ir tieši šādas, un tādēļ tie ir jāaizsargā mūsu galvenajos eksporta tirgos. Tas ir saistīts ar jautājumu, kas ir ļoti būtiski visiem mūsu pilsoņiem, ne tikai darba, bet arī patērētāju aizsardzību. Ir nepieciešams noteikti starptautiskos standartus IPR normās, kas būtu efektīvi, un tas ir tālāk par patreizēm PTO nosacījumu šajā jomā. Tas ir galvenais mērķis, par kuru, man, manuprāt, mēs visi esam vienisprāts. Pagājušo gadu martā es stāstīju par to, kā komisija vadās šajās sarunās un par to, kā mēs informējam parlamentu par šīm pārnām. Kā jūs varat redzēt no teksta projekta par pārnām, kas ir notikuši kopš marta, ko esam jums iesnieguši, mēs komisiju puses esam ievērojuši savus principus, un tie ir šādi. Aktas mērķis ir risināt lielu mērogu pārkāpumus intelektuāla īpašuma tiesībās, kas rada arī sekas uz komerciālo nozari. un tas neizraisīs pilsoņu brīvu ierobežošanu vai patērētiesību pārkopšanu. Un, ja jums ir šaubas par to, es labprāt dzirdētu, kas tas ir. Otkārt, akta attiec tikai uz esošo īpš, intelektuālo īpašumu tiesību ievērošanu, un mēs nemainīsim ar to tiesību aktus par īp, intelektuālo īpašumu. Tas tur tiek noteikts, ka šīs tiesības var tikt ievērotas tiesā piemēram, par to, kā Eiropas modes dizaineris var nodrošināt savu tiesību ievērošanu tad, ja viņa radīto darbu rezultāts tiek viltots ārpus Eiropas. Treškārt, akti ir jāsaskaņo ar Eiropas akī, ņemot vērā IPR īstenošanu un arī piemērojamo ēst e tiesību aktus par datu aizsardzību un privātumu akta nemainīs Eiropas Savienības tiesību aktus pasēdz durvīm, tā teikt. Un tad varbūt jūs jautājat, kā tad īsti ir pieņemtā vērtība. Pat tā ir viena no efektīvākajām metodēm, un tas palīdzēs mūsu radošajiem cilvēkiem. Turklāt tas nekavēs piekļuvi ģeneriskām zālēm. Ir konkrēti ierakstīts, ka mēs ar šo tiesību aktu netraucēsim ģenerisko zāļu tirgu un vēl tā būs saskaņota ar 3001 un tiesību aktiem par robežu kontroli, kas ir un nebūs attiecinām uz patentiem attiecībā uz caurskatāmību. Mēs esam turējušies pie savu vārdu informēt parlamentu pēc katra pārunu raunda, un mēs to turpināsim arī darīt nākotnē. Un saskaņā ar mūsu apņemšanos pamatlīgumā mēs esam arī iesnieguši tekstu projekts Eiropas parlamentam. Tāpat vēlas izmantot šo iespēju ziņot par desmitā raunda rezultātiem, kas notika Vašingtonā no 16. līdz 20. augustam. Par vairākām nodaļām tika sasniegts progress, kur vēl nebija pietiekama elastība, lai puses varētu skatīt delikātākos jautājumus. Ļoti daudz tika arī strādāts pie vispārīgām horizontālajām nodaļām, uh, definīcijām, īstenošanas prakses, starptautisku sadarbību un institucionālajām normām, kas jau ir gandrīz paveikts. Diemžēl pēdējos divos raundos ir arvien skaidrāk palicis, ka vienprātība par starp visām akta pusēm būs iespējams tikai, ja mēs izmantojam zemāko kopsaucēju, ņemot vērā, cik ļoti atšķirās prakses un pieredze dažādās akta puses, par digitālo vidu internetu, kas ir viens no jutīgākajiem, bet arī inovītā, inovītākajām nodaļām aktā. Pēdējā raundā tika spērts solis apkaļ, jo puses nevar vienoties par kopēju atbildību, eh, atbildības režīmu internetu pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir ļoti svarīgi runājot par muitas pasākumiem, jo vairākas puses atteicās kontrolēt eksportus un pārkāpjošo preci kontroli tādējādi mazinot iespēju kontrolēt viltoto preču pārdošanu. Vēl viena joma, kur pārunas nevedas tā, kā mēs gribētu, ir attiecībās to, kuras intelektuāla īpašuma tiesības tiks iekļauts šajā līgumā. Piemēram, lauksaimnieki, kas rada geogrāfisks izcelsmes produktus, arī cieši no viltošanas, un arī viņi ir jāiekļau šajā sistēmā. Problēma ir tāda, ka vairāk mūsu partneri uzstājas to, ka tikai uh, Uh, autortiesību un zīmoltiesību nosacījumi ir jāiekļauj aktā. Mēs nepiekrītam un mēs vēl joprojām uzstāsim, lai Eiropas intereses tiktu ņemts vērā. Nākamās rauns notiks septembra beigās un oktobra sākumā Tokijā. Un mēs šeit tuvojamies jau ceļa galam un puses joprojām cenšā, centīsies risināt galvenos jautājumus Tokijā. Mēs uzstam, ka ir jācīnās pret Eiropas intelektā īpašumu viltošanu un izmantošanu visā pasaulē un jāstāsta, kā aktori palīdzēt mums šī mērķa sasniegšanai, un tādēļ mēs joprojām centīsimies sanākt, panākt progresu. Bet, ja progres, e, saruna beigās mēs redzēsim līgumu, kas nesniedz pievienoto vērtību mūsu ieinteresinām pusēm, arī nedošu pirmās un otrās kategorijas intelektuālu īpašumu tiesības, tad mums būs jāstāsta, vai mēs vispār vēlamies šādu līgumu slēgt. Paldies! Eh, Paldies! Vairāk runātāji ir pieteikušies no politiskajām grupām. Es pirms, kas pārēj kungs, trīs minūtes. Cienījamie kolēģi! 2008. gadā pāri pa simt miljoniem a, dra, eh, Tirzniecība, tirzniecība notikusi ar uh, 200 miljoniem uh, izstrādājumu, un 20 no tiem bija uh, viltoti. Šajā gadījumā ļoti nopietni var ciest mūsu patērētāji. Ir īpaši es runāju par medikamentiem. Iedomājamies situāciju, kad bērns saslimis, viņam dod uh, zāles, kas ir viltotas, un bērns vienkārši mirst. Tā ir ļoti traģiska situācija. Manuprāt, šādas problēmas jārisina ļoti nopietni. Eiropas Savienībā uh, produktu pakaļdarināšana un uh, pirātu darbība šajā gadījumā ļoti nopietna problēma. Ļoti svarīgi, lai mēs pasargātu mūsu, mūsu patērētāju un tai pašā laikā aizsargātu arī ražotājus, lai viņi nezaudētu savu pēļņu. Un tāpēc aktas nolīgums ir ļoti labs nolīgums. Mēs saprotam, ka tas nav vienīgais risinājums, lai cīnīti, cīnītos pret uh, produktu viltošanu. Uh, bet uh, tas ir viens no ļoti labajiem soļiem, un es ceru, ka ar vien vairāk valstu ratificēs šo nolīgumu un attiecīgi īstenos to. Šajā gadījumā mēs esam ļoti gandarīti par to, uh, ka mums ir laba sadarbība ar komisiju pēc tam, kad pavasarī tapa mūsu rezolūcija, bet diemžēl, ka šāda rezolūcija vispār bija vajadzīga, labāk jau būtu savādāk šo jautājumu risināt. Esmu ļoti gandarīts par pirmo sarunu uh, kārtu, jo pat tie, kuri bija pret šādu veidu nolīgumu, uh, gal galā varēja vienoties jautājumu, kas ir saistīti ar patentu pārkāpumiem, ar, ar robežu kontroli. Tad ir jautājums par trīs izslēgšanas aspektiem, arī internetā. Jautājumi ir risināti arī akī komunitēri, ir ievērots, manuprāt, šeit visi jautājumi, kas bija patiesi svarīgi, ir atrisināt šajā gadījumā. Mēs varam uh, aizsargāt mūsu patērētājus un ražotājus. Tāpēc esmu gandarīts par to, ka šeit ir iekļauts arī civiltiesiskie noteikumi, kas ir saistīti ar patentu aizsardzību. Un ir ļoti svarīgi aizsargāt uh, arī vietējos ražotājus, uh, tirau sieru, piemēram, kā Coca-Cola vai kādu citu starptautiski pazīstamo produktu ražotāju. Mēs varējām redzēt, ka caurskatāmība ir ļoti pozitīva lieta šajā gadījumā un vēlos pieprasīt no komisijas turpināt arī strādāt pie tā, lai uh, sarunu teksti mums būtu pilnīgi atklāti un pieejami un visu to labāko jums turpmākajam darbam uh, nākamajai sarunu kārtē, kas būs Japāna un mūsu politiskā grupa plāno pārbaudīt jūsu darba rezultātus balstoties uz galīgā teksta, un tad varēsim ceru, ka atbalstīt. Paldies! Liels paldies! Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārda Arifkungs. Eh, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi, komisāri, jūs nācāt klāt ar pārliecinošiem priekšlikumiem, taču es turpinu domāt, ka tās bažas, eh, ko izjūt eh, daudz parlamentārieši, nav izkliedētas. Mēs eh, uzstājāmies vienmēr tā debatēs, lai pieprasītu ievērot eh, akī komunitēru. Jūs to norādījāt, eh, medikamentu, ģenerisko medikamentu drošību. Tāpat arī mēs runājām par geogrāfiskiem rādītājiem un Ar to es gribēju norādīt mūsu prioritātes, jo jūsu aizstāvētā pozīcija pēc dažām nedēļām Japānā. Pēc tam eh, sekos parlamenta debatas. Vakar, runājot par stāvokli Eiropas Savienībā, daudz runātāji norādīja to, ka mēs, eh, deputāti, esam mūsu eh, iedzīvotāju priekšstāvji, un tāpēc mums ir nepieciešami saprātīgi lēmumi. Es lūdzu komisāru prioritāru uzskatīt, ka tie deputāti, kas jūsu priekšstāvji, priekšā ir partneri un nevis eh, pretinieki. Dažkārt eh, man šķiet, ka eh, jūsu dienesti ieslēdzas konfidencialitātes čaulē. Mēs saņemam pēdējo akta teksta versiju, taču mm, mēs nevaram paust savu viedokli izējot no sanāksim, lai gan mūsu loma ir skaidrot, likt saprast un uh, un apzināt šos jautājumus citiem. Un papildus galvenajiem jautājumiem es gribētu atgādināt savas bāžas. Pirmkārt, ir piekļuva medikamentiem, tas tika pieminēts, un aiz, aizsargāšana profilaksi ir prioritāte. Jūs eh, darāt visu iespējamo, lai šis dokuments neradītu šķēršļu šo medikamentu ražošanai, bet kāpēc vajag to Kāpēc patentu jautājumu vajadzētu iekļaut šajā nolīgumā? Akta tiek izmantots eh, kā līdzeklis, lai aizstāvētu patentu turētāju tiesības. Es negribētu, lai tiktu sajaukt kopā eh, viltotie un ģeneriskie medikamenti. Vēl viens piesardzības eh, pasākums ir tāds, lai nodrošinātu patiesu līdzsvaru ražotāju un patērētāju tiesībām. Tāpat arī Es paļaujos uz domu, ka akta nevājinās skaidri norādīto Eiropas pozīciju direktīvā par e-komerciju. Vēl viens punkts ir jāpiemin šorīt, un mans pirmais pienākums ir dot iespēju tam, lai šīs debatēs mēs gūtu vairāk informācijas, ko mēs varētu nodot saviem pilsoņiem un es uzskatu par savu pienākumu aizstāvēt viņu pamattiesības un pamatbrīvības. Tāpēc es sagaidu no jums, ka jūs sarunu laikā aizstāvēsiet parlamenta pausto pozīciju, un pēc sarunu beigām teksts eh, tiks eh, publicēts vai tūlīt pēc sarunām Japānā vai vēlākā etapā. Un es gribētu lūgt rezolūciju la, un lai jūs ņemat vērā mūsu pozīciju pirms akta parakstīšanas, pat ja tas nozīmē atgriešanos pie sarunu galda. Paldies! Kirjus Rinaldi, ja 1,5 lepto, eks onomatos no filozofērum. Lūdzu, Rinaldi, kungs, pusotra minūte. Cienījamie kolēģi, akta ir ļoti svarīgs nolīgums un varam Varam atcerēties arī romiešu teātri, kur beigās arī tika runāts par to, ka akta, respektīvi, lūga ir galā. Nu, šajā gadījumā parasti visi aplaudēja, nu, šajā gadījumā ceram, ka arī sagaidīsim um, aplausus. Ļoti svarīgi, lai arī Ķīna pieslēgtos un piebiedrotos šim līgumam, jo no tieši no Ķīnas nāk lielākoties viltot produkti. Mēs ļoti vēlamies, lai ķīnieši arī kļūtu par šīs šī nolīguma dalībniekiem, mēs ļoti rūpīgi skatāmies uz to, kā šī situācija attīstās. Vēlos atgādināt to pašu, ko ir teikuši kolēģi par medikamentiem. Nekadā gadījumā nevar salikt kopā medicīniskos produktus, reāli medicīniskos produktus, kas ir saražot pēc patenta laika īstecēšanas, un respektīvi tie ir medikamenti, ko var saražot par uh, reālu, par reālām izmaksām, un te pašā laikā ir arī viltot medikamentu, un tā ir ļoti nopietna problēma. Runājot par preambulu, ir veidojas, zinām, paradoxāla situācija, jo, ja mēs runājam par reģistrētām preču zīmēm, kas var būt pretrunā par geogrāfiskām norādēm, ir labāk aizsargātas nekā šīs geogrāfiskās norādes. Man šķiet, ka trips bija daudz labāks nolīgums, un mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Liels paldies! Un tagad lūdzu Albrehta kungs pusotra minūte. Liels paldies priekšsēdētāji! Nu, vispirms vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīts, ka šī rakstīt, rakstiskā 12. deklarācija ir kļuvusi par aktas pamatu šeit parlamentā. Varējām redzēt, ka Eiropas parlaments joprojām turpina pieturēties pie Mārta rezolūcijas skaidras valodas. Vēl viena lieta - rakstisko deklarāciju varējām parādīt ļoti svarīgu aspektu. Mēs nekadā gadījumā negribētu, lai um, privātas personas nodrošinātu patentiesību aizsardzību. Tā ir valsts, kur ir jānodrošina privāto tiesību un īpašumu tiesību aizsardzību arī attiecību uz intelektuālo īpašumu, un tas attiecas arī uz internetu. Mums ir Lisabonas līguma, mums ir cilvēktiesība deklarācija, visi šie normatīvie akti ir spēkā. Esošajā uh, No esošajā tekstā tiek aicināti uh, eh, startautiskie milzīgie uzņēmumi, viņiem neļaus, netiks ļaut nodrošināt savu tiesību aizsardzību uz citu rēķinā. Nolīguma šobrīd ir ļoti neprecīzs formulējums. Eiropas Savienības uh, tiesības kļūst arvien vājākas, manuprāt. Vēl viena lieta izskatās, ka Eiropas parlamenta protests ir kļuvis skaļāks. Ja aktas tekstu jūs gribētu, uh, lai šis teksts tiktu atbalstīts šajā parlamentā, tad jums ir jābūt daudz skaidrākiem un precīzākiem savā tekstā. Un tagad lūdzu ECR grupas vārdā Kamalkungs. Paldies priekšsētāji, paldies komisārkungs. Es vēlos apsveikt trīs lietas, kas tiks pašā sākumā teikt. Pirmkārt, ka nebūs jaunas īpašuma tiesības, nebūs arī pasaiz durvīm mainīt tiesību aktu un būs lielāka caurskatāmība no komisijas pusīt īpašā attiecībā uz citiem pārunu partneriem. Jāsaprot arī atšķirības starp digitālo pasauli un ātomu pasauli, kā Kris Andersons Wired magazīna redaktors aizsēt, viņš teica, ka arvien lielākā uh, platjoslas pasaulē un lielātākiem uztā, uzturēšanas datiem, tad brīvie, lētie produkti arvien vairāk tiecās uz būt pilnīgi bez maksas. Un tādēļ ir jāsaprot, ka ir jāmeklē jauni biznesa modeļi un nevar paļauties uz vecajiem biznesa modeļiem, īpaši mūzikas industrijā. Bet atomu pasaulē, tā teikt, tas ir pēc tam kaut kas cits pasaulē, kur mēs ražojam izstrādājumus. Uh, un ir jānodrošina, ka, lai arī ES nav konkurētspēja darbspēka izmaksās, tomēr ir uzņēmumi šeit, kas ir konkurētspējīgi attiecībā uz izpēti un dizainu. Un ļoti žēl, ka šie uzņēmumi, kas ieguld milzīgas summas jaunos izstrādājumos, pēc tam cieši, ka šie produkti tiek viltoti un tirgoti par lētu naudu. Mēs dzīvojam pasaulē, kur mēs esam līderi pasaulē automašīnu vietu telefonu ziņā, un mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai šie miljārdi, kas būtu ieguldīti šajos produktos, netiktu izšķiesti. Tādēļ es sveicu komisijas darbu, bet mums ir jāsaprot, kāda ir atšķirības starp digitālu un reālu pasauli. Paldies! Paldies tagad Šolca kungam. Divas ar pus minūtes. Priekšsēdētāji cienījamie deputāti komisāra kungs ļoti svarīgi aizsargāt uzņēmumus no tā, lai tiktu zaktas viņa idejas. Un tīpaši es runāju par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vēlreiz uzdošu jautājumu, vai produktu viltošana būtu pieļaujāmā un gal galā risināma, ja neliela valstu grupa vienkārši vienoties par, vienosies par kaut ko nē. Manuprāt, tik un vienīgi starptautiskajā līmenī, kā piemēram Pasaules tirzniecības organizācijā šādi jautājumi būtu risināmi. Šeit mēs runājam par jaunu ietvaru, un, manuprāt, komisāri, jūsu darbība kopumā virzās pareizā virzienā. Es saprotu, ka nav viegli risināt jautājumus ar padomu komisiju, un ka varbūt daudzos gadījumos jūs saprotat šo dilemmu. Šeit mēs runājam par to, ka potenciāliem viltotājiem ir jāsamazina iespējas importēt. Un tas nozīmē, ka tieši uz robežas ir jānotiek, jānotiek kontrolē. Bet šeit savukārt ir teikts, ka puses drīkst nepārbaudīt nelielas, nekomerciālās dabas uh, produktu partijas. Nu, tad sanāk tā, ka var importēt kādu preci vai arī kādas programmas, ko varētu konfiscēt tiesība aizsardzības iestādes. Un sanāk tā, ka šeit daudzos gadījumos risinājums var būt neuzklausot otru pusi. Manuprāt, tādi jautājumi kā, piemēram, datorkomponentes vai arī programmatūra, piemēram, programmatūra, ko ir saražojis Microsoft, viņi, protams, paši tiks galā un varēs ļoti labi aizsargāt sevi, bet mazi ražotāji, nu viņiem jau ir daudz grūtāk. Ne jau tikai kopēšana un uh, lejuplādēšana, manuprāt, ir jāuzskata par kriminālo noziegumu, līdz ar to ir jāvajā, bet arī daudzi citi aspekti. Mēs pamanījām, jā, ka ir jā uzlabojumi arī ASV, tagad ir iekļāvusi savus interneta pakāpojumu uh, sniedzējus, bet te pašā laikā šeit ir punkts par palīdzību aiding un abetting angļu valodā. Un šajā gadījumā ir runāts par to, ka vajadzības gadījumā var sniegt informāciju arī par privātiem klientiem, kuri var būt uzskatīti par aizdomās turāmiem par intelektuālo īpašumu pārkāpumu. Mēs atceramies mūsu sarunas par SWIFT nolīgumu, un tur jau bija problēmas. Manuprāt, šajā gadījumā ir ļoti svarīgi nodrošināt uh, datu aizsardzību, arī int internetu lietotāju datu aizsardzību. Paldies! Un tagad lūdzu EFD grupas vārdā Speronīkungs pusotra minūte. Paldies, priekšētāji, komisārkungs, padomus pārstāvi, paldies par šīm debatēm, lai gan ir ar nožēlu jāsaka, ka ir ļoti grūti runāt par kaut ko, ja nav pieejami attiecīgie dokumenti. Internetā nekā nav par to parlamenta personāls vispār par to neko nezināja. Līdz ar to komisija nav iesniegusi visu tekstu. Protams, mēs runājam ļoti vispārīgā līmenī, jo citās iespējas mums vienkārši nav. Jebkurā gadījumā ir liederīgi runāt par šo tēmu, jo tā sakļaujas ar domu, ka Eiropai ir jāaizsargā mūsu izstrādājumi un līdz ar to mūsu uzņēmumi un to darbinieki. Protams, ir cilvēki, kas mēģina pretoties, piemēram, viņi pretojas regulējumam attiecībā uz preču zīmēm. Mums ir jāaizsargā mūsu darbinieki, jo viņi cieš no negodīgas konkurences, kas balstās uz darba spēku izmantošanu, uz sieviešu un vīriešu no nu, nepareiz izmantošanu un arī uz izstrādājumu viltošanu. Un tādēļ es uzskatu, ka ir pareizi, ka mēs cīnāmies par šādiem nepieņemiem konkurences paveidiem un cenšamies līdz ar to arī aizsargāt tos cilvēkus, kas strādā un ražo preces Eiropā un kuru zināšanas un centieni sniedz ļoti lielu ārtavu mūsu kontinentu attīstībā. Paldies un beigās grupā nepiesaistīto puses Vertmans kundze. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Tirzniecības nolīgums akta ir šis nolīgums, kas risinās jautājumus par produktu viltošanu un uh, intelektuālā īpašuma aizsardzību. Ir absolūti skaidrs, ka caurskatāmība šajā gadījumā ir ļoti vajadzīga. No jautājumi uh, saistībā ar aizsardzību un tiesībām izteikt savu viedokli nekadā gadījumā nevar būt iemesli, lai neaizsargātu intelektuālo īpašumu. Un nekadā gadījumā šādus noteikumus nedrīkst akceptēt. Komisija runājusi par to, ka šāds nolīgums varētu ietekmēt uh, situāciju, varbūt arī negatīvi, bet viņi vēl nav snieguši seku izvērtējumu. Manuprāt, ir jānodrošina arī datu aizsardzība un privātās sfēras aizsardzība. Arī Hustinga kungs ir teiktis, ka intelektuālais īpašums ir svarīgs sabiedrībai un tas ir jāaizsargā, bet te pašā laikā tas, ne, tas nedrīkst būt pāri individuālajām tiesībām. Tāpēc, manuprāt, ir jāturpina sadarbība pie šī nolīguma kopā. Paldies! <clears throat> Cienījamie kolēģi, tagad astoņi cilvēki ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Es būšu ļoti strikts ar laiku. Tie astoņi, kas ir pieteikušies, var runāt, bet nevairāk. Kastingera kungs, lūdzu. Frau Kastinger, eine Minute. Kastingera kundze, viena minūte. Cienījamie kolēģi, efektīvs noteikumu īstenošanas aspekts saistībā ar produktu viltošanu un uh, intelektuāla īpašuma aizsardzību ir ļoti pozitīvs notikums. Mums daudzos gadījumos ir, sabied, ir uh, tiesiskā nenoteiktība. Es arvien biežāk saņēmu ēpastus no iedzīvotājiem, kas ir uh, vīlušies esošai regulējumā, un šeit akta var palīdzēt. Manuprāt, viens no aspektiem ir vajadzīgs tas, ka uh, Daudzos gadījumos ne jau akta ir problēma, bet uh, daudz citi aspekti. 2009. gada Eiropas uh, tiesas spriedums skaidri ir norādījis uz to, ka ir jāaizsargā personu dati un īpašuma tiesības. Un šeit saskaņā ar esošajiem nolīgumiem jau var nodrošināt attiecīgo aizsardzību, un ne jau akta ir tā problēma. Uh, Problēma ir Eiropas Savienības iekšējie akti, kas var ierobežot dažos gadījumos mūsu iedzīvotāju tiesības. Benovs kundz, vienu minūti. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Neustále sa... Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Ir tik daudz pirātisko un viltoto produktu globālajā tirtniecībā, ka tas apdraud visu pasaules ekonomiku. Tas rada milzīgas zaudējumus ražotājiem un kaitē intelektuālajiem īpašumam, rada draudus patērētājiem un izraisa darba vietu zudumu Eiropā. Un tā doma, ka mēs slēgt šādu daudzpusēju līgumu aktu, varētu būt ļoti labs mehānisms, kas cīnīties par šo fenomenu. Bet es arī vēlos atbalstīt kolēģis, kas aicināja veikt lielāku caurskatāmību šim līgumam. Ir neizbēgam, ka jāpanāk līdzsvars starp tiesībām, kas būs sabiedrībā un kas ir ļoti būtisks cilvēkiem, bet vienas puses tiesības nedrīkst traucēt otras grupas tiesībām. Paldies! Paldies Šlaiter kungam vienu minūti. Jag känner nu, mig inte alls trygg med undantaget för generiska läkemedel då måste vi i sådana fall också undanta all transit annars får vi de problem vi har haft de senaste åren. Problēmas, kas jāsakārto daudzās tranzītvalstīs, e, paliek spēkā. Runājot par masveidu ražošanu. Antās ir rēglinā. Tik tiešām ir jābūt pienākumam piemērot izņēmumu, un tad, kad mēs runājam par tehnoloģiskām barjerām, tie, kuri izplata tehniskas, tehnoloģiskas metodas, lai varētu apiet dažādas bloķējumus, tie ir jāskata e, īpašā veidā. Mums jāredz, kādas ekonomiskās intereses ir uz spēles. Tad, kad ekonomisko interesu nav, lai varētu apiet šīs tehnoloģijas, e, kas e, tad notiek? Bez tam ir arī jāizvairās no tā, ka tiktu e, ieviesti ierobežojumi privātai dzīvei. Merci, le pre... Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, es gribētu e, sniegt jaunu elementu debatēs par aktu. Un ar deklarāciju numur 12 es gribētu jūs informēt, ka tā ir iegūs ļoti lielu vairākumu parlamentā un pārsniegus krietni minimālo parakstītāju skaitu. Tur gan darījumu, darījumu zinām, ka šī deklarācija tiks iesniegta pirms pēdējā akta sarunu kārtas, un es domāju, ka to jūs varat uzskatīt kā mandātu sarunām no Eiropas parlamenta puses. Es vēlos atgādināt, kādi ir šie elementi. Ne tikai parlaments pieprasa caurskatāmību, un lai teksts tiktu iesniegts Eh, sarunu laikā, bet eh, mēs pieprasām to, lai īpašumtiesības netiktu harmonizētas šī starptautiskā līguma ietvaros. Un pilsoņu brīvība, privātā dzīve, tīkla neutralitāte tiktu saglabātas un garantētas. Paldies! O, Kirjuš Brons, viena lepto. Prons kungs, vien minūte. Paldies, priekšsētāji. Mums jāprasa, cik lielā apmērā šādi pretviltošanas līgumi ir aizsargumdzība lielajiem uzņēmumiem un cik lielā mērā tie aizsargā parasto mazo cilvēku. Runājot par medikamentiem, par viltotājiem zālēm, tas tiešām ir ļoti aktīvi pareizi, jo viltot zāles var apdraudēt viņu veselību vai pat dzīvību. Un viltot ražojumi vienmēr tiek gatavoti maz izmaksas valstīs, un tas līdz ar to izraisa darbvietu zudumu mūsu dalībvalstīs. Ir jāpiemēro sankcijas, kas pieļauj šādu praksi. Man bija liels prieks dzirdēt no komisijas, ka jebkādi lieli pārkāpumi tiks uh, skatīti un nevis patārētāji, bet tomēr daži lobbyis tiešām vēlas, lai uh, tiktu liekt piekļuvi internetā cilvēkiem, kas pārāk daudz lejupielādē nelegāli failus. Lai mēs varam tikt nodrošināt, ka šādas normas netiks iekļautas vēlāk un līdz ar to uh, mazinās jūsu mērķus. Paldies! Zederezievskas kundzei vienu minūtu lūdzu. Satisfakcijom šīm ujām. Es ar gandarījumu tagad sekoju debatei par aktu. Manuprāt, tas ir viens no soļiem, kas skaidri parāda, ka Eiropas parlaments kļūst ar viens spēcīgāks un stiprāks un labāk uh, atbalsta Eiropas Savienības iedzīvotāju ticības. Šajā gadījumā Eiropas komisija ir pienākums konsultēties un vienoties ar Eiropas parlamentu tādos jautājumos, kas ir saistīti ar intelektuālo īpašumu aizsardzību un tirzniecību. Šodienas diskusijā mēs varējām redzēt, kā uh, šie, šis tiesības arī nākotnē no Eiropas komisijas puses tiks aizsargāts. Vēlos pievērst jūsu uzmanību faktam, kā konfidencialitāte, ko ievēroja komisija sarunu laikā, radīja diezgan negatīvu attieksmi pret komisiju no inter interneta lietotāja puses. Man jau šķiet, ka būtu loģiskāk, ja komisija no paša sākuma informētu mūs par uh, to, ko komisija dara. Tāpēc arī esmu runājusi. Runātāja tiek pārtraukta. Priekšsēdētājs tagad lūdzu, saka lūdzu Lichtenbergas kundze, jums ir viena minūte. Komisāra kungs, jūs mums teicāt, ka akta nolīgums šobrīd neko nemainīs bet īstenībā mums nav iespējas izteikt savas domas un radīt savu priekšstatu un pieaicināt mūsu ekspertus juristus, ka varbūt ir kādas papildu negatīvas ietekmes, ka varbūt Eiropas Savienības iedzīvotājiem būs arī uh, kādi negatīvi elementi šajā nolīgumā sanāk tā, ka mums ir jāpaļaujas uz jūsu vārdu. Ja tas tā tik tiešām ir, kā jūs teicat, tad kāpēc šeit tur trūks caurskatāmības? Es saprotu, ka jums ir jāvienojas šeit ar partneriem no ASV, bet varbūt Eiropas komisija šajā gadījumā nedrīkst vienkārši paļauties ASV teikto. Es tieši tā arī uzskatu par geogrāfiskajām norādēm. Es jau skaidri un gaiši teiktu, ka Eiropā tas ir absolūti praktiski un ka tas tiek aizsargāts tikpat stingri kā tirzniecības zīmes, un tas ir jāpasaka vēlreiz sarunu gaitā. Paldies! Lielas paldies! Vēl divi runātāji. Enenhauser kungs un tad Engstorms kungs, Enenhausera kungs. Viena minūte. Um, kurz, drei punkti. Man ir trīs aspektu vispirms apsveicu rakstiskās deklarācijas par aktu iniciatorus. Šobrīd šis jautājums gal galā ir izskatīts līdz galam. Vēl viena lieta, komisāra kungs, mēs Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta deputāti uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu teksts, mums šis teksts būtu pieejams. Lūdzu, iedodiet mums tekstu. Lūdzu, pasakiet, uh, ka arī mums teksts būs pieejams oriģinālā versijā. Nākamais jautājums ir interneta eh, pakalpojums niedzēju atbildība vai šai gadījumā pasētas durvīm. Tātad jautājums par pakalpojums niedzēju. Vai jūs varat teikt, ka arī šajā gadījumā eh, pakalpojums niedzēju atbildība tiks iekļauta? Un tagad lūdzu Engstrom kungs vienu minūtu. Quiet, please. Lūdzu, klusumu. Paldies, mēs visi piekrītam, ka viltošana ir slikti un ka viltot preču apkarošana ir labi, tas nāk par labu mūsu patērētājiem un pilsoņiem un ļoti svarīgi arī mūsu uzņēmumiem, uzņēmumiem kā tas jau ir teikts. Ir labi, ka mēs aizsargājam preču zīmes un preču zīme akī, kur ir iekļauts arī geogrāfiskās norādes. Tas viss ir ļoti labi, bet kā Malakungs norādīja, ir ļoti liela atšķirība starp atomu un bitu pasaulēm. Uh, skatoties uz internetu, ir ļoti pamatotas bažas, ko min IPS e un citu uzņēmumu, kas ir iesaistīti šajā jomā. Viņus uztrauc tas, ka šis līgums varētu nākt par ļaunu viņu joms attīstībai, nāk par ļaunu Eiropas uzņēmumiem un neļaus mums pilnībā izmantot šo jauno tehnoloģiju. Tādēļ es aicinu komisiju, protams, turpiniet uh, Uh, strādāt pie pretjautošanas aspektiem, bet uh, nu, izslēdziet interneta nodaļu. Tas būtu labākais risinājums. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu atkal Degukta kungam 5 minūtes. Paldies, priekšētāji! Pirmkārt vēlos teikt paldies visiem parlamentāriešiem, kas uh, izteica komentārus. Un uh, vēl pāris lietas pirms ceļu bējām Tokijā. Tas noteikti ir liederīga informācija, ko mēs nu, ņemsim vērā. Tālāk par konfidencialitāti atbildēšu uz pāris tehniskiem jautājumiem. Viens no tiem bija saistīts ar trips nolīgumu par sabiedrisko veselību. Vai tas tiks pieminēts līgumā? Jā, tas ir pieminēts līgumā. Tur ir rakstīts, ka Mēs atzīstām principus, kas nosprausti trips nolīgumā un par sabiedrisko veselību, kas pieņemti 2001. gada, kas e, notika Katārā. Tātad šis līgums ir pieminēts. Bija arī jautājumi par privātumu. Un arī šajā sakarā, ja paskatāmies uz tekstu, kas uz doto brīdi tiek apspriests, tur ir rakstīts, ka nekas šajā līgumā neliks pusēm atklāt informāciju, kas saskaņā ar starptautiskiem nolikumiem un viņu pašu nolikumiem būtu aizsargājama informācija. Un tas tiek minēts arī teksta projektā, kas pašlaik tiek apspriest, kur teikts, ņemot vēro digitālās vides īstenošanu, kas ir atbilstoši katras puses likumdošanai, tiek paturēta principā attiecībā uz brīvu runu un informācijas apmaiņu, tā kā tas viss tiek konkrēti pieminēts nolīgumā. Nu, Tālāk par medikamentiem. Es neuzskatu, ka šeit ir kādas problēmas ar medikamentiem ne tikai aktā, bet arī tādēļ, ka mēs jau runājam ar Indiju par šo jautājumu, Kā jūs zināt, Indija ir uzsākusi pārunas ar intelektuālo īpašumu organizāciju par šo lietu, un es domāju, ka mēs nonāksim pie laba secinājuma. Jā, priekšstādātājs, cienījamie kolēģi, mēs drīz beigsim šo diskusiju. Lūdzu, neceliet tik lielu troksni. Lūdzu, komisār, turpiniet. Tāpat vēlos pieminēt, ka šādi patenti netiek iekļauti nodaļā par muitu aktā. Un ir īpaša atsauce uz to, ka ir nepieciešams obligāti iegūt licences, kas ir svarīgi šajā ziņā. Un noslēdzot par konfidencialitāti, mums nav grūti iesniegt tekstu, par kur mēs runājam, bet mēs neesam vieni paši. Uh, tās ir uh, vairāk valstu pārunas, un tas nozīmē, ka arī pārējām pusēm ir jādod savu piekrišanu par to, kuras teksta daļas tiks iesniegtas un kuras nē. Bet runājot par konkrēto jautājumu, vai jums būs iespēja runāt par uh, gala rezultātu līgumu, nu, ja mums to izno, izdosies noslēgt, vai jūs varēsiet par to runāt pirms parakstīšanas, mēs pārliecinājāmies un pārunu gaitā ieguvām atļauju, un tas ir redzams arī paziņojumā presei pēc Vašingtonas raunda, kur ir konkrēti pateikts, puses apņemās nodot tekstu izskatai pirms tā pārakstīšanas, un es domāju, ka konkrētāk nu nevis nevar pateikt. Paldies! Η συζήτηση έληξε και θα προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες της ημέρας. Paldies, diskusija ir pabeigta un tagad šodienas balsojums.